Eiropas parlamenta jaunais priekšsēdētājs. Saskaņā ar reglamentu 13. pantu vismaz 40 deputātiem ir jāiesniedz kandidatūras eh, saskaņā, protams, ar pašu kandidātu piekrišanu. Saskaņā ar eh, reglamentā paredzētajiem noteikumiem Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatam ir izvirzīti sekojoši kandidāti. Jeržī Buzeka kungs un Eivas Britas Svensons kundze. Paši kandidāti man ir paziņojuši, ka viņi ir piekrituši šādai procedūrai un viņiem nav nekas pretī e, piedalīties vēlēšanās. Abi kandidāti īsi iepazīstinās ar sevi. Es sākumā došu vārdu Eivai Britai Svensonai. Lūdzu, dargā kolēģi. Tak, talman! Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi! Es vēlētos izmantot šo iespēju un apsveikt visus savus kolēģus par uzticību, kuru veltījuši jums jūsu dalību valstu pilsoņi. Un no šī viedokļa es domāju, ka mums ir uzlikta ļoti liela atbildība. Uh, Mums ir jātaisno savu pilsoņu cerības un jāpārliecinās par to, ka mēs spējam veikt tās pārmaiņas, kuras no mums sagaida. Mums ir jāveido pilsoņa Eiropa. Eh, demokrātija ir svarīga jo tā dod iespēju ievēlēt pārstāvis. Tas ir vissvarīgākais instruments, kāds ir mūsu pilsoņu rokās. Tad, kad mēs runājam par patiesu demokrātiju, mums ir nepieciešams vairāk, daudz vairāk, kā tikai tiesības doties pie vēlēšanu urnām. Mums ir vajadzīga atklātība, caurskatāmība, atklātība vēlreiz un atklātas debatas. Un visu šo iemeslu dēļ, dāmas un kungas, vēlētos izmantot šo izdevību, lai teiktu sekojošo ir ļoti svarīgi, lai mēs darītu pēc iespējas vairāk, lai uzlabotu pirmā lasījuma procedūru parlamentā un vairāk likumdošanas aktu pieņemtu saskaņā ar šo procedūru. Mums ir jāpierāda, ka mēs praksē varam attaisnot pilsoņu cerības. Cienījamie kolēģi, es vēlētos arī piebilst, ka Mēs e, sastopamies ar lieliem izaicinājumiem - finanšu krīzi, ekonomisko krīzi, ir daudz e, bezdarbnieku, ļoti daudz cilvēku tiek marginalizēti mūsu sabiedrībās, mums ir klimata krīze, mums ir sociālās problēmas, un tas jau ir novedis pie zināmas klimata migrācijas, ja tā var izteikties, un jāsaka, ka tieši trūcīgākā iedzīvotāja daļas e, no klimata pārmaiņām cieši visvairāk. vairāk. Un, diemžēl, visā pasaulē ir vērojama nabadzība, trūkums un netaisnība. Taču es gribētu sacīt, ka krīzē ir politiski risinājumi. Taču, lai tie būtu iespējami, mums ir jāmaina politika. Politika, kā tiek realizēta šobrīd, nav spējusi realizēt eh, problēmas, par kurām mēs visi kopā esam atbildīgi. Mēs neesam atrisinājuši šīs problēmas pagaidām, un diemžēl drīzāk šī politika ir eh, veidojusi šo krīzi. Tādēļ mums ir jāmaina politika, mums ir jāorientējas uz sociālu Eiropu, mums ir vajadzīga politika, kas ņem vērā strādājošo tiesības, lai mēs varētu cīnīties pret sociālo dempingu. Mums ir nepieciešama politika, kas nenovedīs eh, pie sociālās izstumšanas, pie grimšanas nabadzībā. Mums ir jāstāsta pretī šīm tendencēm. Mums ir vajadzīga politika, kas nodrošina katra pilsoņa aktīvu līdzdalību. Mums ir vajadzīga politika politika, kas ir nediskriminējoša. Mēs nedrīkstam kritiz kritizēt nevienu pilsoni, ne aiz kādiem iemesliem. Vai nu mēs runājam šeit par nodrošinātu mobilitāti, par seksuālo orientāciju, par reliģisko pārvil, eh, pārliecību vai kādiem citiem faktoriem. Mums ir jāņem vērā katra atsevišķa Eiropas pilsoņa intereses. Es vēlētos redzēt tādu Eiropas politiku, kas palīdzētu radīt jaunas darba vietas, īpaši tā saucamās zaļās darba vietas. Mums ir jāizmanto zaļās ekoloģiskās tehnoloģijas. Tieši tādējādi mēs varēsim dot attiecīgu ieguldījumu, veidot darba vietas un papildus tam mēs nodrošināsim arī izaugsmi. Un vēl kāda lieta, kas ir ļoti svarīga tas palīdzēs mums apturēt klimata pārmaiņas. Es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas stāv mums priekšā kā cilvēcei kopumā un Eiropai īpaši. Mana nākotnes vīzija par Eiropu ir Eiropa, kas uzņemas atbildību, atbildību par taisnīgumu. Un šeit es domāju arī taisnīgumu starptautiskajā tirzniecībā. Eiropas Savienībai ir ļoti humāna politika, kad mēs runājam par imigrāciju, par patvērumu piešķiršanu, par migrantu tiesību aizsargāšanu, bet es vēlētos redzēt tādu daudzveidīgu Eiropu. Tikai tā mēs varam nodrošināt izaugsmu. Ja mums būs šī daudzveidīgā Eiropa, ja mēs varēsim parūpēties par katru pilsoni, tad būs īsti eh, tāda Eiropa, kādu es vēlētos redzēt. Uh, Mums ir jāuzņems arī sava atbildības daļa par cilvēku tiesību nodrošināšanu, kad cilvēktiesības tiek pārkāptas, lai arī kur tas pasaulē notiktu. Lai kur tas rastos, mēs nekādā gadījumā nedrīkstam piekāpties vai pievērt acis uz eh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Eh, es domāju, ka tas, eh, tās ir jebkuras cilvēciskas būtnes tiesības baudīt šīs cilvēktiesības. Uh, Tālāk, ja mēs runājam par vārdu brīvību, par uh, personiskās integritātes problēmām un tā tālāk, jebkurā gadījumā, nekādā gadījumā nedrīkst būt, tikt pārkāptas cilvēktiesības, un tas ir neapstrīdams standarts. Mums ir jāiestājas par cilvēktiesībām, lai arī kur uh, to pārkāpumu būtu radušies. Dāmas un kungi, uh, Mēs nu pat dzirdējām informāciju no uh, parlamenta spīkera par uh, vēlēšanām, to rezultātiem, un lielisks jaunums ir tas, ka uh, sieviešu deputāšu skaits ir pieaudzis. Un es domāju, ka mēs strādājot kopā, gan vīrieši, gan sievietes roku rokā, uh, spēsim uh, varbūt nākotnē vēl palielināt sieviešu pārstāvniecību šajā parlamentā. Uh, Mums ir jāspēj palielināt arī sieviešu ietekmība. Eh, tām ir jāieņem vadoši amati gan Eiropas parlamentā, gan citās institūcijās. Tā ir iespēja mums, ciemie kolēģi, to izdarīt. Šī tiešām mums ir šāda iespēja, un kopā mēs varam nodemonstrēt mūsu pilsoņiem šeit Eiropā, uh, ka mēs atbildību uzņemamies, ka mēs nopietni attiecamies pret saviem pienākumiem, un mēs tiešām varam parādīt, kas ir mūsdienīga sabiedrība, kā tā var attīstīties un tā tālāk. Cienījamie kolēģi! Šodien jums katram rokās ir vara. Jūs to varat realizēt balsojot. Jums ir šī vāra, kas koncentrēta jūsu rokās, un ar tās palīdzību jūs varat sūtīt attieci, attiecīgo ziņojumu mūsu pilsoņiem, ka mēs esam gatavi veidot pilsoņu Eiropu un mēs esam gatavi veidot sociālu Eiropu. Eiropu, kas mūsu pilsoņiem, līdzpilsoņiem un visai pārējā pasaulē nodemonstrēs to, ka Eiropas Savienība ir gatava uzņemties atbildību uh, par labu uh, sociālās taisnīguma nodrošināšanai visā pasaulē, uh, cilvēktiesība aizsardzībai un ka mēs esam gatavi uzņemties arī ekoloģisko atbildību. Tātad to mēs varam pierādīt uh, caur balsojumu, kurš tūlīt notiks. Sūtīsim pareizo signālu, jo tieši to Eiropas pilsoņi no mums sagaida. Paldies! Paldies Svensons kundzei, dārgie kolēģi. Man tika paziņots, ka tā skaņa, ko jūs dzirdat zālē, eh, nāk no eh, kondicionēšanas iekārtām, tādēļ, ka ir ļoti daudz cilvēku ne tikai zālē, bet arī tribīnēs. Bet tagad došu vārdu Buzeka kungam, lūdzu. Eh, dziękuję. E, panie Przewodniczący, Panie i Panie. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, pārstāvi no Eiropas komisijas un padomas, e, cienījamie kolēģi, mēs varam apsveikt e, sevi par to, ka mums ir iespēja būt šodien šajā parlamentā un pus miljārds eh, Eiropas iedzīvotāji piedalījušies vēlēšanās, tā ir liela atbildība. Bet tagad par sevi es esmu zinātnieks, es esmu sācis arī politisko darbību 80. gadu sākumā. Es sāku savu darbu arotbiedrībā Solidaritāte. Un mēs cīnījāmies uh, gan par pilsoņu tiesībām, uh, gan par tiesībām uh, uh, dzīvot mierā, un veicot šo te cieņu, cīņu par cilvēktiesībām un par pilsoņu tiesībām, esmu apzinājies, ka tas ir pamatu pamats visai politiskai darbībai. 97. gadā līdz 2001. gadam es strādāju par premjerministru un četrus gadus mēs strādājām veicot sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Kopš 2004. gada esmu strādājis Eiropas parlamentā kā deputāts. Uh, Uh, specializējoties jaunajās tehnoloģijās, inovatīvos risinājumos un enerģētikas drošībā. Tāpat arī mani ļoti interesē jautājumi, kas saistīti ar klimata izmaiņām un uh, strādājām kopā sadarbojoties ar austrumu valstīm. Vienmēr e, šie jautājumi ir bijuši prioritāti arī strādājot e, mandāti, jaunā mandāta sakarā. Un mēs pašlaik esam saskārušies ar nopietnu krīzi, un mums ir jāskatās uz nākotni, kā to atrisināt, un tāpēc mums arī ir jāuzlabo Eiropas parlamenta darbu uzlabošana, kā tas īstenībā jau pēdējos gados ir uzsākts. Ja mēs Eh, pieņemsim eh, Lisabonas vienošanos, tad tas mums palīdzēs eh, strādāt labāk arī starptautiskajā arēnā, kur mums arī ir zināmas pienā, pienākumi un saistība gan ar austrumu sadarbību, gan vidusjūras basēnu valsts sadarbību ziņā, gan sadarbojoties ar ASV. Tie visi mums ir grūti un sarežģīti uzdevumi, un tāpēc Lisabonas Līgums piedāvā mums e, ārkārtīgi e, īpašu instrumentu, kur mums vajadzētu izmantot. Es gribētu arī teikt, ka mūsu darba vissvarīgākais darbs ir krīzes menedžments, un šī krīze ir saistīta ar to, ka no iedzīvotāja puses e, mēs izjūtam to, ka nav uzticēšanās, un mums nav jābaidās uh, saprast vienam otru, bet jāapzinās arī tas, ka nevienmēr Eiropas Savienības iedzīvotāji saprot mūs, jo mēs katru nedēļu dosimies savā darbā uz Briseli vai Strasbūru, nedēļas nogalē uz savām valstīm, un mūsu pilsoņiem ir jāapzinās, ka viņi var tiešām sagaidīt no mums to, ko viņi vēlas saņemt no mums, un līdz ar to mēs arī varēsim labāk strādāt. Paldies par uzmanību! Čenkuja Ježi Buzek. Paldies Buzeka kungam. Saskaņā ar eh, reglamenta 14. pantu pirmo punktu es vēlējos jums atgādināt, ka kādam kandidātam, lai viņu varētu ievēlēt par priekšsēdētāju, pirmajās trīs vēlēšana kārtās ir jāsaņem absolūtais balsu vairākums. Ja biļeteni netiks aizpildīti vai tie nebūs derīgi, tā tiks ieskaitīta kā nenodota balss. Saskaņā ar nejaušības principu tiks ievēlēti astoņu balsu skaitītāji. Teokārous. Teokārous. Vai kolēģis ir zālē? Kolēģi. Teokarolus. Jā, ja, Herr Kollege, sind Sie bereit, diese Frau Kollegin? Kolēģis Kunze, Diemžēl manā rīcībā ir tikai jūsu uzvārds, tādēļ es no sākuma kļūdījos ar jūsu dzimumu. Dārgā kolēģi, vai esat gatavi uzņemties šo uzdevumu? Jā, ja, ok. Labi. Andrēs Barējā. Andrēs Barējā. Andrēs Barējā. Andrēs Barējā. Dargā kolēģi, vai jūs varat uzņemties šo pienākumu ļoti jauki? Auch ehemalige Außenminister. Nu jā, eh, Severīna kungs, arī kādreizēja ārlietu ministri nav pasaudzēti no šādiem uzdevumiem. Jūs esat gatavs to darīt izcili. Zelt mit, ne? Jetzt, Frau Kollegin. Hipno, vai nu kundze vai kungs? Hipno. Hipno. Hībneres kundze. H-I-B-N-E-R. Tātad uzvārds ir nepareiz uzrakstīts. Hībneres kundze. Ir tātad tā esat jūs. So, jetzt ist es der Kollege Koch, bei dem weiß ich auch den Vornamen. Koha kungs, es zinu arī viņa vārdu, Dīters Lībrechts Kohs. Vai ir vēl kāds kolēģis ar tādu pašu uzvārdu? Nē, tātad tas ir Dīters Lībrechts Kohs. Wird noch drei? Jetzt die Kollegin oder der Ko Kollege vai kolēģis Het, tā ir Anna Heta. Paldies, Šulca kungs, par šo norādi. HEDH. E Anna, vai jūs esat gatava ba skaitīt balsis? Es redzu, ka jūs esat to gatavi darīt ar lielu prieku. Jā, das ist natürlich auch Fraktionsvorsitzende müssen. Nu jā, protams, arī politisko grupu priekšsēdētājiem tas ir jādara. Rebeka Harmsa. Dārgā kolēģi, vai jūs esat gatava uzņemties šo pienākumu? Jā, kolēģi ar smaidu apstiprina. Un kolēģis vai kolēģi Madlēno. Madlēnov. Tas ir kungs, jā. Madlēno kungs, jūs esat arī gatavs balsu skaitīšanai. Izcili mums tagad ir astoņi balsu skaitītāji. Vai man vēlreiz jānolas visu uzvārdu, vai tā priekšsēdētājs? Labi, protams, kārtībā ir jābūt nodrošinātai. Teola Rūs. Teola Rūs kundze. Es eh, tagad nosaukšu tikai uzvārdus, jo es nezinu vārdus šiem cilvēkiem. Teolarus kundze ir atbildīga par eh, burtiem no A līdz B, Andres Sparējā burti C līdz E. Dan der kolēģe Severin. Severina kungs. F līdz H. Hibners kundze e, būs atbildīga par burtiem I līdz K, Koha kungs L līdz M, Hetas kundze par N līdz R, Harmsas kundze par burtu S un Madlēno kungs par burtiem T līdz Z. Die Anweisungen für die Wahl der Jums arī e, nu, patika izdalīti norādījumi par priekšsēdētāju vēlēšanām. Tagad mēs izdalīsim biļetenus un aplūksnes. Zweitā. Weiterlesen. Wir kommen jetzt äh, gemäß den bestimmten saskaņā ar reglamentu e, norisināsies Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanās. vēlēšanas. Biļeteni un visas aploksnes jau jums tika izdalīti. Lūdzu, atzīmējiet eh, ailīti, tātad eh, kvadrātiņu pie jūsu kandidāta vārda. Ievelciet tur krustiņu. Jūs varat balsot tikai par vienu vienīgu kandidātu. Ja jūs vēlaties tomēr beigās mainīt savu izvēli, jūs varat palūgt zāles pārzinim, iedot jums jaunu vēlēšanu biļetenu. Bile zāles pārziņas, jums iedos jaunu biļetenu, paņems nepareiz aizpildīto biļetenu un tas tiks iznīcināts. Ja kāds uh, atklās savu biļetenu saturu vai arī nepareiz to aizpildēs, biļetens būs nederīgs. Lūdzu, salociet! biļetenu, ielieciet to uh, tālāk aploksnē un pēc tam dodieties pie tās vēlēšana urnas, uz kuras stāv jūsu uzvārda pirmais būrts, tātad kur atbilst jūsu uzvārda iniciālim. Un mēs, uh, es uh, paskaidrošu vēlēšanu norisi un e, tie uh, deputāti, kas piedalīsies vēlēšanās, e, šo deputātu uzvārdiem ir jāparādās protokolā. Tādēļ lūdzu parakstiet uh, apmeklējumu sārakstu pirms jūs iemetat biļetenu urnā. Es vēlējos jums atgādināt, ka aploksne ar biļetenu ir jāiemet tajā urnā, uz kuras jūs atrodat savu uzvārdu pirmo burtu. Es vēlējos, lai jūs arī sekotu uh, balsu skaitītāju norādījumiem un uzrādītu viņiem personu aplocinošu dokumentu vai, teiksim, jūsu caurlaidi. Sākam vēlēšanas. Un ich bitte die Stimmenauszähler, dass. Es uh, lūkšu visus balsu skaitītājus uh, ierasties pie urnām. Ah. Mai. Could Mrs. Teo Karos please come? Vai Teo Karosas kundze lūdzu nevētu pārvietoties? Un viņai vajadzētu būt pie urnas eh, burtiem no A līdz B. Teo Karos kundze lūdzu.